Tagad eh, pievērsīsimies šīs nedēļas darba kārtībai. Priekšsēdētāju konference saskaņā ar 149. regulamenta pantu ir izplatījusi uh, galīgo darba kārtības projektu. Līdz šim nāsmu saņēmis grozījums par šodienas darba kārtību. Attiecībās trešdienas pēcpusdienu man tiek likts priekšā lūkas. Tātad Lunačengas kundzes ziņojums par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu, kā arī paziņojums no vicepriekšēdētājs un augstās pārstāvis par sistemātisku masu slepkavību vēršanu pret reliģiskajām minoritātēm, tātad vispirms Kosovu un pēc tam masu slepkavības, eh, tiktu skatītas pēc vicepriekšēdētājs paziņojuma par asociācijas nolīgumu ar eh, Gruziju, Moldavu un Ukrainu. Vai kādam ir iebildumi? Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka šis grozījums ir pieņemts. Līdz ar to ir pieņemta arī darba kārtība. Lūdzu, Lambert kungs, jums vārds. Toujours rien? Ah ben voilà. Monsieur le Président. Priekšsēdētāja kungs, eh, pirms jūs paziņosiet, ka darba kārtība ir pieņemta, es gribētu Uh, konstatēt lūko. Iepriekšējā priekšsēdētāja uh, konferencē mēs diskutējam par Dāniju. Situācija ir ļoti uztraucoša. Pašlaik šajā valstī sāk pieņemt pasākumus, kas ļoti daudziem no mums Šeit es diemžēl neko nevaru darīt. Deputāts rēģēja uz izsaukumiem no zāles. Lambēta kungs, lūdzu pagaidiet mirklīti, saka priekšādātājs. Vai man turpināt runāt angļu valodā? Nē, runājiet franciski, lai mēs saprastu, vai pieejams e, tulkojums angļu valodā. Varbūt uh, angļu tulki varētu tulkot manu angļu valodu pareizā angļu valodā. Nē, nē, šķiet, ka viss eh, tagad ir kārtībā. Tātad situācija Dānijā ļoti uztraucoša, jo pašlaik eh, tiek pieņemti uh, pasākumi, un šie pasākumi varētu tikt apstiprināti 26. janvārī. Ļoti daudziem no mums šie pasākumi eh, šķiet eh, Eiropas Savienības vērtību pār, pār, pārkāpums. Mēs priekšādātā konferencē par to diskutējām un runājām par procedūru, kas ļautu eh, pilsoņu brīvību komitejai skatīt šos Dānijas noteikumus, notikumus, un pēc šīs sanāksmes komiteja tiktos un uh, lemtu, vai ir jāpiešķir um, laiks šī jautājuma izskatīšanai plenāru sēdē. Mēs vēl ar vienu nezinām, vai uh, šī komiteja uzklausīs Dānijas parlamenta pārstāvjus. Bet šī sanāksme netiks, nenotiks šovakar. Bet jebkurā gadījumā koordinātori šovakar netiksies. Un šādā kārtībā, priekšādētā kungs, es uzskatu, ka mums vajadzētu paredzēt laiku plenārsēdes darba kārtībā, lai diskutētu par situāciju Dānijā, jo mēs nezinām, vai šī e, komiteja tiksies ar Dānijas e, valdības pārstāvi. Tātad mēs varbūt varētu ietaupīt laiku vai spēlēt ar laiku, bet tas nozīmē, ka parlamentā vajadzētu diskutēt post faktumu Jebkurā gadījumā tas notiktu pēc Dānijas valdības lēmuma. Es jau priekšādātā konferencē to teicu, ka es ļoti labi saprotu, ka Eiropas komisija var izteikties tikai par lēmumiem vai par tiesību aktiem, kas ir pieņemti dalību valstī. Bet eh, es domāju, ka debatēm parlamentā vajadzētu notikt pirms eh, Dānijas valdības vai Dānijas parlamenta lēmu pieņemšanas. Un Tā kā Lībe komiteja ir nolēmusi spriest par šiem jautājumiem, mums vajadzētu runāt par to janvāra plenāra sesijā. Tātad, ja Lībe koordinātori uzskata, ka šīs debatas ir vajadzīgas, tad mums vajadzētu arī diskutēt plenāra sesijā. Paldies, Lambert kungs. Šodien uzzināju, ka Pilsoņu brīvību komiteja šovakar nevēlas skatīt jautājumus savā sanāksmē. Esmu lūdzis komitejas priekšēdētājam sasaukt rīt pilsieņu brīvību komitejas sanāksmi. Un es jebkurā brīdī rīt varu piešķirt īpašu atļauju uh, šīs komitejas sasaukšanai, un tas arī ļautu mums uh, nodrošināt diskusijas plenāra sesijā trešdien vai arī ceturtdien. Es eh, saprotu eh, šo situāciju, tāpēc, ka šodien komitejas darba kārtība bija ļoti aizņemta, bet esmu lūdzis eh, Moraisu kungu rītdien vai nu sasaukt komitejas sanāksmē, vismaz koordinātoru sanāksmi. Es gribētu precizēt. Tātad šeit ir runa vainu par koordinātoru sanāksmi vai arī par komitejas sanāksmi, kurā piedalīsies Dānijas valdības pārstāvji. Lambērta kungs, es domāju, ka nav nekādas jēgas tikties, nesot klāt Dānijas valdības pārstāvjiem, par ko gan viņi tad diskutētu. Man arī bija iespēja telefons sarunā uh, lūgt Dānijas valdības vadītāju nosūtīt pie mums valdības pārstāvi. Pēberkungs, priekšsēdētāji, es gribētu uh, atbalstīt uh, jūsu ideju par to, kā rīkoties šajā jautājumā. Un uh, mums pirmkārt jādod iespēja Lība kolēģiem šo situāciju pārunāt un izskatīt. Un, uh, nevajadzētu uh, izplatīt eh, paniku un steigu šajā situācijā, jo tad mēs tikai kaitētu Eiropas kopējiem jautājumam, jo mums ir darīšana ar demokrātiski ievēlētu Dānijas parlamentu, kas eh, vienkārši pauž savas pozīcijas, un mums vajadzētu Dānijas kolēģus respektēt. Viņu ziņā ir lemt par to, kā viņi rīkosies ar likumdošanu patvērumu jomā, ar likumdošanu Un es uzskatu, ka mēs nedrīkstam sasteigt šos jautājumus. Priekšsēdētāji, arī es atbalstu jūsu ierosināto rīcības plānu, un es uh, tad eh, paļaujos uz to, ka rītdien mēs saņemsim vēl papildu informāciju. Weber kungam es gribētu teikt, ka šeit nav runa par gadījumu, kas. Uh, radīs eh, precedentu un parastu likumdošanas procedūru, te ir runa par to, vai mēs turpināsim rūpēties par Eiropas Savienības tiesībām un eh, te ir runa arī ar, par, par patvērumu meklētāju tiesībām un viņu īpašumu. Priekšsēdētājs, es domāju, ka mēs esam viensprātis. Es eh, šo vakar vēl runāšu ar Maraisa kungu par eh, to, vai šāda sanāksme rītdien varētu notikt. Labi, vai ir kādi komentāri par darba kārtību? Ja nē, tad. Marijas kungs par darba kārtību. Vai izteiksieties vēlāk? Labi, Tad pāriesim pie darba kārtības punkta Langena kunga ziņojumu par ikgadējo uh, Eiropas Savienības konkurences politikas uh, pārskatu un vārds referenta kungam.